de präsidentin! Guten Tag. Die... Labdien! Sēde atkal ir atklāta, un vakardienas sēdes protokols, kā arī teksti, kas tiek pieņemti, tie jau ir pieejami. Vai kādam būtu iebildumi? Skatos, ka iebildumu nav, līdz ar to protokols tiek uzskatīts par pieņemtu. No S&D politiskās grupas esmu saņēmusi uh, lūgumu par uh, uh norīkojumu komitejā, un uh, šis uh, norīkojums tiks uh, iekļauts uh, šodienas protokolā. Ja nebūs nekāda iebilduma pret šo protokolu, tad attiecīgi šīs personas norīkojums darbam komitejā tiks uzskatīts par pieņemtu. Un tagad nākamais darba kārtības punkts kas ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvas ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Sīrijā. Un viņu pārstāvēs Hāna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Karš Sīrijā, nu, ir nonācis jaunajā fāzē, cevišķi pēc tam, kad ASV nāca klajā ar paziņojumu par karaspēka izvešanu. Bet šobrīd nav vēl risinājuma šai krīzē. Ir nepieciešams pateikt skaidri un gaiši, ka vienīgais veids, kā mēs varam rast risinājumu, ir risinājums ANO uh, paspārnē. Svarīgi saprast, kādas ir uh, ietekmes grupas, kādi ir ietekmes reģioni, un šobrīd ir svarīgi panākt gan visa reģiona, gan Sīrijas uh, stabilitāti. Jā, jābūt uh, sarunām starp ASV, starp Krieviju, Turciju un Sīrijas režīmu. Daesh šobrīd vēl nav iznīcināts, un tāpēc arī svarīgi panākt to, lai Daesh atkal nenāktu pie varas. Mēs visi saprotam, kāda ir apsvērumi uh, Eh, no Turcijas puses saistībā ar drošību, taču nevar šos jautājumus risināt, ja Sīrijas valsts uh, integritāte netiek pilnībā ievērota. Mēs saprotam, kādi drošības pasākumi ir nepieciešami uh, ziemeļos, tā lai pilnīgi visi cilvēki būtu aizsargāti, neatkarībā no tā, pie kādas tautības viņi pieder. Šobrīd Alkaidā, kas agrāk tika saukta par HTS vai Kosa Nostra, uh, Šobrīd viņi darbojas Sīrijas citos reģionos, un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams izdarīt visu, lai visās provincēs būtu miers, ir nepieciešami aizsardzības pasākumi. Agrāk tas bija arī uh, Sīrijas dienvidos, kur nebija iespējams turpināt uh, darbu. Šobrīd, diemžēl, situācija ir ļoti smaga. Runājot par humāno uh, palīdzību. Šobrīd pie Jordānas uh, robežas ir ļoti daudz cilvēku bēgļi, kas tiek atstāti bez palīdzības. Viņu vidū ir daudz bērnu un sieviešu. Ir nepieciešams sniegt humāno palīdzību visai uh, valstī, ir sevišķi tajās, uh, tajos reģionos, kas atrodas uh, ziemeļos, uh, austrumos un arī uh, Eh, citos reģionos. Tagad ir tūkstošiem cilvēki, kas ir pārvietoti, atrodas bēgļu nometnēs, un viņi cīnās par savu izdzīvošanu. Mēs turpināsim aizsargāt civiliedzīvotājus, ja būs kādi uzbrukumi, un darīsim visu, lai arī humanās palīdzības sniedzēji tiktu aizsargāti. Tajās teritorijās, ko kontrolē režīms, mēs dzirdam, ka atkal notiek iesaukšanā armijā. Korupcija arī ir ļoti smaga un Eh, kara ekonomika ir eh, viens no būtiskākajiem elementiem, kas ļauj daudziem cilvēkiem izdzīvot. Sīrijas atjaunošana nebūs iespējama, ja mēs nepanāksim politisko stabilizāciju. Šobrīd Sīrijas režīms eh, nesadarbojas ar ANO miera procesā, un kamēr tas nenotiks, mēs neko nevarēsim darīt. Sīrijas bēgļi nonāk citās valstīs, un Mums tiek sniegta informācija, ka šobrīd nav iespējams šos bēgļus atgriezt savā valstī, jo viņiem netiks nodrošināta pienācīga izturēšanās. Mums ir svarīgi līdz ar to aizsargāt šos cilvēkus, bet te pašā laikā panākt to, lai uh, cilvēki varētu atgriezties. Mēs nevaram šobrīd likt sīriešiem atgriezties savā valstī, kur viņus gaida uh, pat spīdzināšana un uh, uh, nežēlīga izturēšanās. Mēs nevaram atļauties uh, vienkārši uh, apturēt šo konfliktu, vienkārši iesaldēt to, kā tas šobrīd ir, jo tas var nozīmēt tikai to, ka būs lielāka radikalizācija un reģionālā nestabilitāte, kā arī vardarbība. Augstā pārstāve Margarīnī kundze sadarbojas ar ANO un ar uh, citām interesētām pusēm, tā lai varētu kopā sadarboties. Uh, Šobrīd notiek sarunas ar visām iesaistītām valstīm, lai atsāktu Ženēvas procesu. Ir paredzēts to atsākt marta vidū. Un tad ir paredzēta konference ar Sīriju un ANO. Konferencē mēs runāsim par trīs pīlāriem. Atbalstīsim politisko procesu, uh, humāno palīdzību un reģionālo attīstību ir nepieciešams pateikt, ko katra valsts ir apņēmusies darīt, lai varētu risināt jautājumus arī tajās valstīs, kas šobrīd ir uzņēmušas uh, daudzus bēgļus. Mēs Eiropas parlamentā runājam par sadarbību ar uh, ministriem, ar NVO, ar Sīrijas, uh, Turcijas un Libānas uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Šīs valstis prasa uh, ilgspējīgu risinājumu šai uh, konflikta situācijai, tā lai varētu neatkarībā no uh, politiskiem uzskatiem, no etniskās piedarības un reliģiskās piedarības rast patiesu risinājumu. Mums ir nepieciešams tāds risinājums, kas varētu palīdzēt atjaunot šo valsti un veicināt to, lai Sīrija kļūtu par demokrātisku valsti. Šis ir mūsu mērķis mums, Eiropiešiem, un paldies Eiropas parlamentam par atbalstu, ko jūs esat snieguši uh, mūsu Sīrijas konferencē. Paldies! Lielas paldies, komisāra kungs, un tagad aicinu politisko grupu pārstāvjus un vispirms Sala Franka kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dāmas un kungi. Kārtjo reizi mūsu darba kārtībā ir Sīrija. Š Krīzes upuru skaits ir sasniedzis neiedomājams apmērus, tāpat arī humanā krīze, kas ir skārusi bērnus pieaugušos, notiek neiedomājami cilvēktiesību pārkāpumu sagrautā valstī. Ārkārtīgi satraucošā kontekstā, kad Savienotās valsts at, atvelk savus spēkus un uh, Sīrijas prezidents un viņa Krievijas un īrijas sabiedrotie pārvalda eh, nu jau lielu Sīrijas teritoriju. Konteksts ir ļoti neskaidrs un veidojas eh, praktiski augstākā ar scenārijas. Savienotās valstis eh, ir aicinājuši tikties ar, ar Izraels pārstāvjiem, tad atsevišķi tie, kas e, Krievijas, Irānas un Sīrijas pārstāvji. Un šobrīd mums ir jādomā par to, kā mē, mēs varam mobilizēt savus uh, E, resursus, atbalstīt e, mūsu pārstāvi apvienoties nācijās, tāpat e, citus pasākumus, bet vai ar to būs pietiekami, lai mēs pa, palīdzētu šai daudz cietošai valstī Sīrijai? S&D grupas vārdā Bostināra kungs, pusotra minūte, lūdzu. Paldies! Daži saka, ka karš Sīrijā ir beidzies. Tas, manuprāt, nav pareizi. Mēs redzam, ka mm, tāda aktīva kara darbība ir samazinājusies, taču pamatprocesi nav mainījušies un miers ir tālu. Jā, Sīrijas, Turcijas un Krievijas eh, savienība ir iekarojusi dažādas teritorijas, tā skaitā tās, ko pārvaldīja teroristi. Taču tas notiek ļoti brutālā veidā ar aizliegtiem ieročiem. Karš beigsies tikai tad, kad mēs sapratīsim, kā sākt politisku pārēju ar caurskatāmu tieslietu sistēmu, kad mēs varam nodrošināt, ka 6 miljonu bēgļu un 4 miljoni, kas ir pārvietoti pašā Sīrijā, varēs atgriezties mājās un valsts tos aizsargās. Tikai tad var sākties rekonstrukcija. Šajā karā ir daudz noziegumu, spīdzināšanas, ieslodzīšanas procesi, ko vada Sīrijas valdības spēki un regulāri izmanto aizliegtus ieročus nediskriminējušā veidā, ko veic savukārt Turcijas un Krievijas palīgi. Ja šo taisnīgumu nevar nodrošināt, tad jāmeklē starptautisks risinājums. Un, komisāra kungs, jūs nevarat gaidīt, ka būs Asada uzspiests gala risinājums. Paldies! ECR grupas vārdā Tanaka kungs. Diemžēl Asada režīma saglabāšanās tagad ir skaidra. Amerikāņu karaspēks aizies, un tas nozīmē, ka būs drošības vakums. Tūkstošiem ISIS uh, grupējumu kaujinieki ir tur, un eh, citas organizācijas pārņem varu Idlibas provincē - Islama islamistu uzbrukumi notiek nepārtraukti. Itālija, eh, atvainojiet, Turcijas un Krievijas ministri vakar tikās, lai runātu par to, kā ISIS spēkus varētu atmest. Taču 3,5 miljoni, kas dzīvo Idlibā, cieš no šīs situācijas, kas ir ļoti brutāla un to joprojām apdraud Asada režīma gatavība to atgūt par jebkādu cenu. Manuprāt, starptautiski šis process ir izvērsies tā, ka mēs novērojam to no Eiropas Savienības, mūsu ilgtermiņa attiecības ar Asadu būs šādā veidā ļoti problemātisks. Paldies! Aldi grupas vārdā Šāks kundze. Paldies! Solījums nekad vairs beidzās Sīrijas cietumos. To rakstīja Washington Post. Runājot par dažādām spīdzināšanām cietumos un ir izvesti pierādījumi par to. To ir veicis kāds cilvēks ar iesauku Cēzars. Es piekrītu tiem, ka Eiropa faktiski ir spēlētājs šajā karā, un tai ir jāmaina sava pozīcija, jo mums nav savas stratēģijas. Un Amerikas virziena maiņa Sīrijā atstās savas sekas, jo ISIS jau var nav uzvarēts. Militārs risinājums nav atrasts atrodams, taču tas nenozīmē, ka militāra darbība veido realitāti, un tas mums ir jāpieņem. Mums ir jāizdara spiediens uz visām pusēm, kas iesaistīts šai karā, sevišķi runājot par civilistiem Idlabā. Daudzi no viņiem ir tur nonākuši no Alepas un Homsas, un šeit viss šis process atsākās. Mums ir jānodrošina arī tas, ka sankcijas pret Sīriju ir īstenojamas. Mēs par tām esam runājuši, piemēram, par individu kontu apturēšanu, taču mūsu sankciju paketei ir jābūt viedai un stingrai. Beļģu kompānijas sūta ķīmiskas vielas uz turienu, ko var izmantot ķīmisko ieroču ražošanai. Un arī no Itālijas kāds cilvēks uh, ir iesaistīts šai procesos. Mēs paši nepildām savus noteikumus. Libāna, Turkija, Turcija izdara spiedienu un cieš ļoti daudz cilvēki. Jārunā arī par seksuālo izmantošanu, par bērnu darba izmantošanu. Viņi nedrīkst nonākt dažādu miliciju rokās. Jēgas kungs no Gulē. E? Tagad uh, Raimond kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, sveicam jūs šeit. Es vēlos īstenībā runāt tieši ar jums. Kamēr mēs šeit runājam, Sīrijā notiek vēl joprojām uh, cīņas ar islāma valsti, kurdī, uh, kurdiešu karaspēki visticamāk varēs turpmākajās stundās uh, Eh, iekarot eh, vēl atlikušās eh, teritorijas, kas ir Islāma valsts pakļautībā, manuprāt, tas ir tiešām milzīgs sasniegums. Ir ļoti svarīgi, lai mēs kurdus neatstātu vienus pašus. Ir svarīgi, lai šajā reģionā būtu demokrātiskā uh, sabiedrība. Tur dzīvo ne tikai kurdi, tur dzīvo arābi, kristieši, tur dzīvo arī arābi. Uh, Eh, kas ir sekulārie, tur arī daudz eh, citu karavīru. Tiešām tur ir cilvēki, kas cenšas kopā veidot demokrātiski autonomu reģionu. Viņi ir uzbūvējuši slimi, slimnīcas, viņi ir uzbūvējuši skolas, eh, viņi investē un šobrīd. Tur ir apdraudējums no Turcijas puses, kas šobrīd saka, ka pāries pāri robežai un uh, pārņemšu reģionu savā varā. Uh, Tas nav īsti pareizi, tāpēc vēlos aicināt jūs izdarīt pēc iespējas lielāku spiedienu uz Turciju, lai šo projektu nepieļautu, lai Kurdistānu uh, mēs neapdraudētu. 900 eiropieši šobrīd atrodas uh, šajā valstī, uh, atrodas cietumos, kurdi viņus uzdrauga un saka, ka mēs plānojam viņus izlaist. Mēs nevēlamies panākt to, lai uh, Eiropas Savienībā iebrauktu daudzi teroristi. Mēs vēlamies, lai neviens neiebrauktu mierīgā teritorijā. Un mums Eiropas Savienība ir jāpasaka paldies uh, mūsu sabiedrotajiem. Paldies! Un tagad lūdzu EFDD grupas vārdā Kārvera kungs. Vienu minūtu par 30 sekundes. Komisāra kungs, biju Irākā decembrī, un mēs runājam par Islāma valsts atzimšanu uh, jāvieno valsts pret to, jāveido jauna nacionālā identitāte. Tāpat kā Irāka, Sīrija ir ļoti sarežģīta, un man, protams, satrauc Trumpa kunga vēlme atvilkt Amerikas karaspēku. Ņemot vērā, kā mēs esam iejaukušies, kļūdaini iejaukušies šajā reģionā, mēs nedrīkstam uh, pieļaut sliktu atkāpšanos, kas savukārt nāktu par labu citiem. Kurdiem ir jāļauj ieturēt zinām sabalansētību šajā reģionā, sevišķi ņemot vērā, ka šajā reģionā viņi ir ļoti izplatīti. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar spēka lietošanu, taču jāatcerās, ka bez Amerikas un Rietumiem kas tad cits paliek? Mums jābūt realistiskiem par pasauli, kurā dzīvojam. Ja mēs to neietekmēsim, citi to ietekmēs, un mēs varēsim garantēt praktiski neko. Runājot par Sīrijas nākotni, mums ir jādomā par labklājību tautai un arī par rietumu drošības sistēmu saskanīgā veidā. Paldies! E Paldies, Arnatu kundze, vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Atlantiskie un Petro monarhijas spēki vairs nepārvalda spēli Sīrijā. Par to esmu gandarīti. Ir pienācis laiks eh, rekonstrukcijai un bēgļu iespējam atgriezties mājās, bet uh, Eh, daudzas negācijas ir mūsu ideoloģisko un eh, nepietiekami stingro dēļ, eh, likuma dēļ. Līdz gada beigām, saskaņā ar Francijas tieslietu ministras vārdiem, līdz gada beigām no cietumiem tiks apdrīvot 400 islāmistu kaujinieku. Tāpat eh, kopš Sīrijas konflikts eh, sākuma brīvībā atrodas vēl daudzi simti citu šādu kaujinieku. Es eh, aicinu atņemt mūsu pavalsniecību tiem islamistiem, kuriem ir dubult pavalsniecība, savukārt tiem, kuriem ir tikai viena pavalsniecība, atjaunot viņiem vai nāvis sodu vai katorgu Tie ir nodevēji, kuri ir jātiesā un jāsoda kā tādi. Tagad viena minūte pie partijas nepiedarošajiem Zarienopuls kungs. Lūdzu. Savienotās valstis neatstāja Sīriju. Viņi reorganizē savus spēkus reģionā, stiprinot savu klātbūtni. Un Viņiem vienmēr ir pirksts uz šautenes ga eh, gaļa ar Krieviju, ar Turciju, eh, ar citām valstīm, kurām ir pastiprināta loma, kuras eh, darbojas šajā reģionā un kuras mēģina pārņemt kontroli vidusjūras saustrumpusē vienlaicīgi. Francija, Itālija, citas valsts veicami militāras un industriālas intervences, mēģinot kontrolēt e, Grieķijas valdību, esošo pašreizējo Grieķijas valdību, tāpat arī viņi mēģina sašķelt Kipru. Eh, atkarībā no eh, un atbilstoši NATO protekcijai. Teikt, ka Eiropas Savienība garantē reģionā, eh, tas neatbilst patiesībai, tur valda karš un posts. Paldies, un tagad mēs uzklausīsim citus runātājus. Takes kungs, pusotra minūte ir jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sīrijā notiek ļoti nopietnas karš, un vēlos atsevišķi tagad runāt par kristiešiem, kas tiek vajāti saskaņā ar Open Doors organizācijas eh, pētījumu. Kristieši tiek eh, vajāti eh, vairāk par nekā 50 valstīs, un īstenībā kristieši ir visvajātāka reliģija. Sīrija šajā sarakstā ir 11. valsts, un kara laikā tā ir zaudējusi pusi no saviem iedzīvotājiem kristiešiem. Un kopš ir sācies karš Eiropas Savienībā. Vairāk nekā 10 miljonus eiro ir uh, nosūtījis Sīrijai, lai sniegtu humāno palīdzību, taču ar to nepietiek. Lai varētu risināt šo pastāvīgo krīzes situāciju, būtiskākais ir vispirms atrisināt uh, kara iemeslus. Tikai tad mēs varēsim šo karu pārtraukt. Runājot par bēgļu politiku, nepieciešams īstenot Ungārijas modeli, respektīvi izmantot vislabāko alternatīvu. Nevis tikai uzņemt simtiem tūkstošu bēgļu, bet nodrošināt viņu drošu atgriešanos mājās. Viktors Orbāns uzskata, ka mums nevajadzētu importēt problēmas Eiropā, bet mums būtu nepieciešams palīdzēt risināt problēmas uz vietas. Tāpēc arī uh, Ungārijā tagad ir izveidots uh, valsts uh, sekretariāts, valsts birojs, kas tieši sadarbojas ar kristiešiem, kas tiek vajāti, un uh, mērķis, protams, ir arī palīdzēt atjaunošanu un uh, atgriešanos. Tas nozīmē, ka jā, mēs varam sniegt atbalstu. Paldies, un tagad Valenciāno kundze pusotra minūte. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Yeah mēs reāli varam runāt pār Sīrijas kāru, eh, kā tas piederētu pagātnē, vai tās ir. Mēs esam paši uz Eiropas zemēm redzējuši cilvēku traumas, kuras bēg no šausmām Sīrijā. Eh, tas bija karš, kas ir pildīts ar milzīgiem meliem, tajā darba iesaistīti vairāki poli, eh, savienotās valstis un Krievija, kas regulāri anulē jebkuru vienošanos drošības padome. Un jautājums pēc desmit gadiem šausmu, kas ir valdījušas tūkstošgadīgās pilsētās. Um, un ņemot vērā ārkārtīgi lielo bojāgājušo skaitu, kas notiek šobrīd. Tas nevar beigties eh, bez atbildības noteikšanas. Par karu ir jāatbild, jāatbild eh, Asada tirānijai. Bet ir arī jāapzinās, kā vēl eh, liela daļa valsts atrodas briesmās, tāpat arī eh, kurdi atrodas briesmās, un mums ir jārunā par atbildībām. Mēs nevaram runāt par nākotni, it kā nebūtu bijus, eh, bijuši grautiņu pagātnē. Mums ir jārunā par parlamenta atbildību. Mēs nevaram novērst acis un nerunāt par šiem šausminošiem notikumiem, it kā tie būtu notikuši bez mūsu atbildības. Tagad lūdzu Belderkungs, viena minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs redzam, ka Turcija vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, un mums ir nepieciešams redzēt, ko Turcija dara Sīrijā 2016. gadā un arī 18. gadā ir uh, notikuši dažādi uzbrukumi Sīrijas teritorijām un Turcija to sauc par protektorātiem. Tiek runāts par uh, Ziemeļsīrijas Turcijas republiku. Tieši kaut, kā, kaut kas līdzīgs kā Kipras Turcijas republika. Vēlos runāt arī par to, ka ir ļoti svarīga uh, integritāte, runājot par Sīriju. Mēs esam daudz dzirdējuši par to, kādas problēmas piemeklē uh, kristiešus Sīrijas ziemeļos. Notiek pat etniskā tīrīšana. Kā Eiropas Savienība varētu kaut ko darīt? Bet mēs nekādā gadījumā nedrīkstam ignorēt kristiešu stāvokli. Valtmanis kundze, divas minūtes ir jums, lūdzu. Dankjewel, eh, mevrouw de voorzitter, meneer de commissaris. Paldies, priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs. Daudz kolēģi jau ir minējuši to, ka nu jau astoņus gadus mēs vērojam šo konfliktu Sīrijā. Nu jau astoņus gadus. Sākotnēji bija miermīlīgi protesti par demokrātiju, un gal galā tas viss pārvērtās vieno no visasiņainākajiem kariem uh, pasaules vēsturē. Bija uzbrukumi, izmantojot gāzes ieročus, tūkstošiem cilvēku ir zaudējuši dzīvību, Sīrija arī daudz iekšēji pārvietoto - 12 miljoni tā ir puse no valsts iedzīvotājiem, ir devušies bēgļu gaitās. Sīrieši cieš. Sīrijas administrācija šobrīd mēģina cīnīties par šo situāciju. Izrēlē ar savas, savas intereses Sīrijas teritorijā, ASV arī tāpat, un tad vēl ziemeļos ir e, Turcija, kas uzbruk Sīrijas teritorijai. Un mēs tagad dzirdam, ka Trumpa kungs uh, ir atcaucis savu karaspēku, jo uzskata, ka vairs nav nepieciešams uzturēt mieru. Atvainojiet, bet man dažreiz ir sajūta, ka Eiropas Savienībā, kāda tā ir pārstāvēta šeit, runājot par šo asiņaino konfliktu, līdz galam nesaprot. Šeit mēs runājam par bērniem, kas tiek nogalināti. Uh, par pilsētām, kas tiek bombardētas, bet tas nekas īsti nenotiek. Paskatieties, pat nav īsti daudz deputātu tajā brīdī, kad mēs runājam par šo ļoti svarīgo būtisku jautājumu. Es tiešām ceru, ka Eiropā, Eiropas komisijā mēs varam mainīt šo situāciju. Mēs varam nākt klājā ar sankcijām, ar konkrētām sankcijām, tā lai mēs varētu risināt problēmu saknē. Komisāra kungs, jūs skatāties šobrīd uz valsti, kurā bērni nevar dzīvot tādā pašā uh, mierā, kurā dzīvo mūsu bērni. Jums vajadzētu tiešām sistert dūri pret galdu, lai kaut ko panāktu, kaut ko darītu. Jums ir jābūt gudriem un jā, jādomā par bērniem, kuriem ir vajadzīga nākotne. Paldies, Urban Krespo. Pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Sīrija ir paraugs tam, kāda neveiksme ir cietusi starptautiskā sabiedrība, bet tāpat arī tas eh, tieši notikumi apliecina starptautiskās sabiedrības liekolību. Eh, notikumi, kas ir izcinājušies ar kurdu tautu, eh, kuri tagad, eh, kurus tagad apdrauda Erdogans un Turcija. Tāpat arī mums ir jārunā par uzbrukumiem pilsoniskai sabiedrībai un eh, uzbrukumiem kurdu tautai, kā arī eh, ekonomiska rakstura pasākumi, to starp eļļas eksports uz Eiropu no, Turc, no kurdu daļas Turcijas. E, kurdi neva, kurdiem ir jādod iespēju nodrošināt savus uh, ekonomiskos, politiskos un sociālos sasniegumus, to starp dzimumu līdztiesību. Tāpat nedrīkst pieļaut uh, Turcijas armijas ienākšanu kurdu uh, teritorijā. Uh, ir jāicina pārtraukt preferenciālie nolīgumi ar Turciju. Viss pārējais eh, samiti, rezolūcijas un jaukie vārdi, kas vēršas pret eh, ekono, ģeopolitiskajā, eh, kas atbalsta tikai vienas puses ģeopolitiskās ekonomiskās intereses, nav pieļaujami. Paldies! Paldies, Orban Kreso kungs! Šodrovas kundze vēlētos uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai jūs varētu to pieņemt? Jā, labi, tad Šodrovs kundze lūdzu. Paldies par iespēju uzdot šo jautājumu kolēģi. Es varu piekrist jums tajā, ka Turcijas Erdogans neuzskata šo situāciju tā, kā it kā viņš darbotos pret kurdiem. Viņš izmanto šo situāciju savās interesēs un mēģina kurdu minoritāti savā veidā ierobežot, bet es nevaru piekrist jūsu apgalvojumam, uh, ka ka starptautiskai kopienai būtu jāuzņemas kāda atbildība par šo konfliktu. Jautājums ir, kā starptautiskā kopiena ir atbildīga par civilkaru, kas ir sākus, sācies 2013. gadā. Orban Kresko, lūdzu. Domāju, ka Šeit ir bija vairāk jautājumu. Pirmais, tad, kad es runāju par startautiskās sabiedrības un Eiropas Savienības atbildību, es atsaucos uz preferenciālajiem tirzniecības nolīgumiem ar Turciju. Otrkārt, Afrimas eh, olīveļa tiek pārdota no Turcijas valdības puses Eiropas tirgū Tāpat starptautiskajā sabiedrībā ir jārunā par dažādajām interesēm, kas ir uh, eh, eh, sadūrušās Sīrijas kārā un kuras neņem vērā ne Sīrijas, ne kurdu tautas, tautas intereses. Par to es arī gribēju runāt. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Lohbīlēras kundze. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Sīrijas ziemeļos eh, joprojām ir draudīga. Turcija vairāk kārt ir piedraudējusi, ka tā uh, šajā reģionā varētu iebrukt. Arī Sīrijas valdība vēlas atjaunot kontroli pār visiem reģioniem, arī par to provinci, kurā dzīvo 3 miljoni civiliedzīvotāji, bet kurā darbojas daudzas bruņotās grupas. Gan Turcijas, gan Sīrijas karaspēkā klātbūtne šajos reģionos būtu jāizslēdz. Mums ir nepieciešams palīdzēt, to, eh, palīdzēt Turcijai un citām valstīm nodrošināt eh, miera sarunas. Sīrijas eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ir jābūt pārstāvētiem lēmumu pieņemšanā, un bēgļiem no Sīrijas ir jābūt iespējai droši un legāli ierasties Eiropā. Paldies! Marusika kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsarētāji! Ja Sīrija atrastos citā pasaules malā, tad diezgan, diez vai kāds interesētos par Sīriju. Nu jā, protams, tur nav tā labākā valdība, bet uh, ir arī citas valsts, uh, valstis, kurās iet varbūt netik labi, bet uh, tās netiek bombardētas, bet tuvie austrumi mūs interesē. Tuvie austrumi uh, cieš no dažāda veida agresijām. Tur jau daudzas valstis īstenībā ir iznīcinātas gan uh, Irākā, Ēģiptē, Tunisija, Lībijā. Tur uh, notiek tiešām patiesas cilvēciskās drāmas, un atkal tagad runājam par Sīriju, kas pagaidām vēl nav līdz galam iznīcināta. Un ja mēs vēlamies saprast, par ko vispār ir runa tuvajos austrumos, uh, un no kurienes rodas šie konflikti, tad mums ir nepieciešams atzīt patiesību, kāda, i, kāda ir patiesa iemesli ārējām uh, militāriem uzbrukumiem šajā reģionā, kurš tur īsti cīnās un kurš mēģina iznīcināt to valstī. Tikai tad mēs varam racionāli domāt par šo situāciju un ko var darīt lietas labā. Paldies! Epitēdējos kungs, jums ir viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc pārsteidzošā paziņojuma no Donalda Trumpa puses par amerikāņu spēku atvilkšanu no Sīrijas stāvoklis ir kļuvis sarežģītāks. Lēmums par spēku atvilkšanu tika pieņemts bez konsultācijām ar citiem klātesošiem spēkiem. Tas nozīmē to, ka Sīrijā veidojas tukšums ko vēlas aizpildīt savās interesēs ārkārtīgi daudz spēlētāji. Manā rīcībā šobrīd ir pārāk maz laika, lai stāvokli analizētu kopumā, bet šajā politiskajā ainavā visi pārējie spēlētāji būs e, ieguvēji un vienīgā klātnēsošā um, persona būs Eiropas Savienība. Ko, kas eh, kopš paša krīzes sākuma ir bijusi tikai kā pie, papildinājums un pielikums Amerikas eh, politikai. Savukārt mēs saskaramies ar to, ka Turcijas agresija pieaug. Savukārt Daesh eh, džihādisti ir varbūt sakauti militāri, bet var doties uz Eiropu īstenot savus uzdevumus Sepitedējos kungs. Vai esat gatavs atbildēt eh, uz zilās kartītes jautājumu? Thank you, sir, for taking the question. I'm sorry. Paldies, ka devāt iespējas dot jautājumu. Vai jūs piekritīsiet tam, ka Sīrijas piemērs ir perfekts eh, piemērs tam, kāds eh, cilvēki Eh, eh, kuri veic uzbrukumus no ārvalsts, sakās atbalstam demokrātiju, savukārt Krievija sakās eh, sakaujam izis, bet tas viss kopā ir savu veidu Pandoras slādu. Un kas tagad notiks, kad šie cilvēki tiek atstāti vieni paši? Vārds atbildēja, paldies par uzdoto jautājumu, pilnībā piekrītu jums šeit, es negribētu. Uh, Eh, pārāk izplūst atbildē, bet kā jau jūs to izklāstījāt, tieši tas arī notiek. Un tas nepalīdz Eiropas Savienības vispārīgai politikai vai ticamībai. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti eh, - Francisko Mijans Manus. Paldies, priekšsēdētājs! Sīrijas konflikts ir ļoti sarežģīts, to nevar risināt pāris minūšu laikā, tas ir daudz šķaitīgi šķautnainas, ir vairākas iesaistītās puses un trešās valstis. Uh, un šajā kontekstā esmu nobažījies par Eiropas Savienības ietekmi, kā arī Savienoto valstu ietekmi, kas tiek reducēta pēc paziņojuma par spēku atkāpšanos. Šobrīd Irāna, Turcija un Krievija ir lemjošie spēki. Papildus humārai palīdzībai Sīrijas bēgļiem Eiropas Savienība ir jābūt ar vairāk ietekmes. Šeit nav runa tikai par Dāešu sakaušanu. Šeit ir runa arī politiska procesa sākšanu, kas dod iespēju veidot demokrātiskus procesus Sīrijā. Tā ir vidusjūras valsts, tuva mūsu krastiem, Tāpat ir jāapzinās nopietnā bēgļu krīze 2015. gadā, un mums ir jāpanāk lielāka ietekme Sīrijas tagadnē un nākotnē. Noslēgumā, komisāri, Es vēlētos dzirdēt, vai ir kādi rezultāti pēdējai augstās pārstāvis sanāksmē ar Arābu līgu. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Gerrero Saloms. Paldies, priekšsēdētājs! Pirms dažām dienām kādreizējais augstais pārstāvis Javiers Solana publicēja rakstu no Elasabas uz Elasadu caur Eliku, parādot pilnīgo fiasko bezjēdzīgajam kāram. Šajā uh, Eh, fiasko. Ir gājuši bojā simtiem tūkstoši cilvēku, ir devušies bēgļu gaitās ļoti citi. Elles ugunis nav izdisušas, bet ir pienācis laiks domāt pār uh, eh, rekonstrukciju. Tā ir, protams, materiālā ziņā, bet ir tīpaši ir jārunā par rekonstrukciju viss jaunākajiem viņu dzīvēm, tiem jauniešiem un bērniem, kur ir zaudējuši savus skolas gadus un savu nākotni. Eiropas Savienībai. Uh, ir jāiesaistās daudz gadu plānā, lai varētu izglītot šos jauniešus ne tikai ar humanitāru atbildi, bet arī meklējot attīstības iespējas. Tās ir mūsu galvenais pienākums, eh, kam ir jāizskan trešajā solidaritātes konferencē ar Sīriju. Paldies! Paldies! Vistisen kungs! Thank you. Traģiskā situācija Sīrijā ir briesmīgs piemērs tam, kas notiek, ja parlamentam būtu bijusi vara, kāda tam varētu būt. Mēs, protams, nosodam amerikāņus, kad viņi iejaucās, un tagad Sīrija ir haosā. Turcija, Krievija ir tādas varas, uh, kam ir sava interese par to, kas notiek tur, un viņi darbojās pret Eiropas interesēm. Kurdi, ar kuriem mēs bijām sabiedrotie cīņā pret Asadu, tie faktiski tagad ir pamesti likteņa varā. Un loģika saka, ka Eiropas kritika un arī Amerikas Savienoto Valstu kritika par darbību Irākā un Afganistānai novedusi pie tā, ka amerikāņi negrib risināt Eiropas problēmas. Transatlantiskās attiecības mums ir drošības spilvens, un tās mums jāuztur. Ja mēs tracināsim Ameriku, tas nebūs produktīvi. Paldies! Paldies No pirmā acu uzmetiena liekas, ka situācija stabilizējas, taču tā tas nav. Valsts ir sagrauta, režīms ir uzvarējis kāru, taču tam nav leģitimitātes. Režīms turās pie varas ar spēku, ar Irānas un Krievijas palīdzību simtiem tūkstošu bēgļu nav kur glābties, viņi nevar atgriezties, viņus sodīs. Ja Idlibā būs ofensīva, būs jauna katastrofa. Viss satraucošākais ir Irānas pieaugošā vara, kas cīnās ar Izrēlu kurdi joprojām cīnās ar islama valsti, bet Eiropas Savienība neiejaucās. Dažas valstis savukārt ir aktīvas, Es domāju, ka tā nav laba situācija. Eiropas Savienībai ir jāveic diplomātiska darbība, un, protams, par bērniem ir jārūpējas. Viņi ir kļuvuši par tādiem kā asada gūstekņiem. Paldies, Benifeikungs! Paldies! Situācija Sirijā nav atrisināta Pēc dažām nedēļām būs trešā konference, kur piedalīsies mūsu augstā pārstāve. Mums jāatsāk Ženēvas miera sarunas, kas balstās uz apvienoto nāciju rezolūciju. Jācīnās pret noziedzniekiem, jāved tie tiesas priekšā, jāpalielina humanitārā piepūle, jāstiprina tautas izturība Ir nepieciešama labāka sadarbība ar pilsonisko sabiedrību. Mums jāorganizē dažādi konferenču pasākumi. Nepieciešama humanitārie koridori, lai mēs varētu palīdzēt bēgļiem. Mums vajag pakāpenisku bēgļu atgriešanos. Nobeigumā gribētu teikt, ko teicis Dalelio tēvs. Viņš vēlējās reliģisko dialogu. Mums jāpanāk viņa atbrīvošana, lai viņš varētu šo miera vēstu turpināt. Paldies! Nākošais Drajevski kungs. Situācija Sīrijā šobrīd ir tālu no risinājuma, un mēs to varam redzēt kaut vai šajā diskusijā un par to, cik dažādi ir viedokļi. Vēlos pievērst jūsu uzmanību ļoti būtiskai lietai. Pirmam kārtām tie, kas darbojas eh, ar Sīriju, izskatās, ka mums trūks konsekvences gan jautājumos, kas ir saistīti ar to, kas ir un nav paties, kas tiek uh, parādīts kā kaut kas paties. Nav mums konsekvences attiecībā uz humāno palīdzību, arī uz militārajām akcijām, et sevišķi runājot par tām militārajām akcijām, kas notikušas pēdējā mēnešu laikā. Mums ir uh, principu īstenošanas uh, nekonsekvences. Uh, Un tāpēc es uzskatu, ka no šī viedokļa un visu šo iemeslu dēļ mēs šobrīd nevaram efektīvi darboties. Mēs skaidri saprotam, kas ir šeit būtiskākie spēlētāji - Turcija, Izrēla, Krievija, visas tās valstis izmanto šo balagānu, šo situāciju, šo nekonsekvenci, lai panāktu savus mērķus. Protams, šie, eh, tas nerisina situāciju tajā valstī. Paldies! Dankeschön, Frau. Paldies, Gils kundze. Komisār kungs, priekšsēdētājs kundze, uzbrukums Islama valsts pēdējam cietoksnim ir sācies. Vietējās varas iestādes ir izveidojuši tranzīta ceļu, lai humanitārā palīdzība varētu tikt sniegta, kam tā nepieciešama. Taču Alholk nometnē ir problēmas ar veselības aprūpi, kā arī ūdens un sanitārijas jautājumiem. Tāpēc ir svarīgi, kā Hominārs uzsver, ka tiek veidota konference, lai atbalstītu Sīrijas nākotni martā. Taču man ir jautājums, kā mēs nodrošināsim, ka konference nepievērsies tikai humanitārās palīdzības jautājumus, taču mobilizēs starptautisko un reģionālo atbalstu politiskam risinājam. Otrkārt, ir nepieciešams politisks risinājums, pirms Eiropas Savienība atbalsta Sīrijas rekonstrukciju. Trumpa lēmums aiziet no turienes, protams, saskan ar šīm vēlmēm. Tad mums jāpieņem, kas notiks pēc tam, kad amerikāņi aizies un kā mēs varēsim atbalstīt politisko pārveidi. Paldies! Paldies, Gils kundze! Zaborskas kundze, zilais jautājums, zilās kartas jautājums. Lūdzu! Nē, atvainojiet, tie ir kaut kāds pārpratums. Izskatās, ka viņa vēlētos pieteikties brīvajam mikrofonam. Līdz ar to vienkārši esmu, esmu pārpratusi un līdz ar to Dievs Demēra kungs. Vienu minūti. Senora, la guerra en Siria se ha... Priekšsēdētājs. Eh, Sīrijas karš ir izmaksājis dzīvību simtiem tūkstošu cilvēku, bēgļu gaitās ir dzēvušies eh, seši vairāk nekā seši miljoni. Tā ir vislielākā humānā katastrofa risinā vēsturē. Eiropas Savienība būtu varējusi meklēt mierīgu risinājumu, bet to nevar izteikt izdarīt viena pati. Martā notiks trešā konference par Sīrijas reģionu nākotni. Ir nepieciešams turpināt sniegt eh, humano atbalstu eh, no attiecīgā fonda, kā arī politisku atbalstu eh, un sarun, sarunām, lai panāktu mierīgu noregulējumu. Tāpat ir nozīmīgs apvienoto nāciju atbalsts, kā tas ir noteikts rezolūcijā 2254. Šeit ir runa par Eh, Šeit bija runa par galīgo izis sagraušanu, bet tāda eh, nav pienākusi. Ir ļoti daudz vēl jādara, un, protams, ir nepieciešama atgriešanās pie normālas dzīves. Eh, Pešmērgu grupu kaujinieki ir saņēmuši mūsu atbalstu, viņi to ir pelnījuši. Paldies! Paldies! ir skaidrs, ja jūs vēlaties runāt brīvajā mikrofonā, tad neizmantojiet zilo karti. Vai nu paceliet roku, vai rādiet kādu baltu lapiņu, citādi mums ir juceklis Gomeškunds. Mēs runājam par e, humanās palīdzības koridoriem. E, Putins izmantojis ir iespējas, lai atbalstītu uh, Asadu uh, amatā savienotās valstis, boikotēja mūsu kopējo drošības un aizsardzības politiku. Mums ir jārūpējas par Eiropas sti uh, Savienības ticamību, kā arī par atbalstu Sīrijai. Uh, Sī mēs nedrīkstam pieļaut to, ka aizvien pieauga iespējas teroristiskiem grupējumiem meklēt sev rekrūšus, nav pieļams atbalsts eh, ārvalstu kaujinieku rekrutēšanai netiešā veidā. Mēs nedrīkstam mazgāt rokas nevainībā. Mēs esam saskārušies ar Savienoto valstu un Eiropas Savienības nodevību eh, pret kurdu tautu, kurš visu laiku ir bijis mūsu sabiedrotājs eh, cīņā pret uh, Īzis, eh, Eiropas Savienība nevar uh, tikai tikt, eh, iz, izkļūt no situācijas tikai ar humāno atbalstu. Mums ir jādomā par citiem risinājumiem. Holbenīgi. Paldies, priekšsēdētāji! Pēdējos laikos Esmu divas reizes apceļojis Sīriju. Esmu ticies ar kristiešu minoritātēm, esmu speciāli uzmeklējis viņus, ir sevišķi Damaskā, un bija absolūti skaidrs, ka sankcijas no Eiropas Savienības un uh, citu valstu puses ietekmē cilvēku dzīvi Sīrijas dienvedos jo tie ir eh, īsti normāli cilvēki, kuriem nav darba, kuriem nav ienākumu un kuri ir uz eh, nozieguma robežas. Cilvēki vēlas palikt savā valstī. Ungārijas valdība pēdējā, lai, pēdējā nedēļa laikā nolēmusi atbalstīt eh, veselības jomu ar atvērtajiem uh, Uh, ar atvērtām slimnīcām. Mēs plānojam nodrošināt slim, slimnīcu darbību. Turcijā šobrīd ir uh, miljoniem bēgļu no Sīrijas, un mums ir svarīgi, lai šie cilvēki varētu atgriezties savā dzimtenē, nevis nonākt Eiropā. Lielas paldies! Tagad, Freunde kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Komisāra kungs var būt, un tas ir liels jautājums. Cerams, liela izsaukuma zīme. Sīrija tiešām varēs panākt mieru. Kara rezultāts ir mūsu pašu teritorijā redzams, jo bēgļu krīze ir ļoti cieši saistīta ar to, kas notiek Sīrijā. Tāpēc ir nepieciešams saprast, ka cilvēki, kuri ir gatavi atstāt pilnīgi visu un doties uz kādu citu valsti, lai vienkārši nemirtu bombardēšanas vai kādu citu iemeslu dēļ, Vēlos vēlreiz jūs aicināt. Nākotnē mēs nedrīkstam vienkārši klusi noskatīties uz to, kā kādā reģionā plosās konflikts. Mums, Eiropas Savienībai, ir nepieciešams darīt visu, lai mēs varētu kopā darboties ārlietās. Diplomātiski ir nepieciešams darboties pēc iespējas ātrāk un darīt to ļoti pārliecinoši. Uh, mēs nevēlamies, protams, atteikties no uh, Uh, vienotības principā Sīrijai šobrīd šāda risinājuma ir par vēlu, bet Sīrija jau nebūs pēdējā valsts, kurā sāksies konflikts, un tad mums ir nepieciešams būt vienotiem. Paldies, Freunda kungs, Rībega kungs ir uh, gatavs uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai jums būtu iebildumu? Nav. Tad lūdzu, Rībega kungs. Liels paldies! Vēlos manam kolēģim Freundam pateikties par to, ka viņš uzrunāja tieši šo būtiskāko jautājumu. Tas ir jautājums par drošību, par uh, Sīrijas iedzīvotāju drošību. Es esmu bijis bēgļu nometnē un uh, mēs esam runājuši par uh, palīdzību bēgļiem, un lielākā daļa bēgļu īstenībā gribēja atgriezties savā valstī. Viņi bija gatavi jebkurā brīdī atgriezties savā valstī, tad jautājums ir, vai tiešām tagad ir patiesa iespēja eh, nākotnē varbūt panākt eh, nemilitāro zonu, kurā cilvēki varētu atgriezties. Paldies! Freunda kungs, manuprāt, šobrīd mēs esam jau kaut ko panākuši. Šobrīd neizskatās, ka mēs varēsim izvērtēt tādu iespēju, bet, protams, būtu ļoti, ļoti pozitīvi, ja mēs nonāktu tik tālu, ja mēs varētu izveidot šo drošo zo zonu, bet šobrīd es nevaru teikt, vai tas ir tuvu vai tālu. Lielas paldies, un tagad mums ir brīvais mikrofons. Un I, problēma ir tāda, ka ļoti daudz ir pieteikušies, tāpēc arī es nevarēšu uzklausīt visus. Vienkārši tas ir neiespējami. Tāpēc es tagad skatos uz uh, laiku. Tagad ir 15.54 uh, minūtes, 16.00 mēs pabeigsim brīvā mikrofonu. Līdz ar to, ja jūs nevarēsiet izteikties tagad, tad lūdzu, vai jūs varētu savus komentārus uh, uh atcerēties arī visus tos cilvēkus, kas ir uh, pārvilkuši savu runas laiku. Lūdzu, pēties, kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, rīt Eiropas komisija, Eiropas parlamentā ir paredzēts runāt par pētījumu, ko ir veikusi organizācija, kas ir tieši saistīta ar Sīriju. Tur ir uh, kristiešu vajāšanas, ir atzīmētas. E, Sīrija šobrīd 11. vietā, pagājušajā gadā Sīrija bija 15. vietā. Situācija ir pasliktinājusies. Ir